reģistrēti. Paldies! Tagad nākošais ziņojuma īsa prezentācija. Ziņojums Hārborkungs publiskais iepirkums pirms komunalizācijas posmā - inovācija veicināšana ilgspējīgu kvalitīvu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai Eiropā. Hārborkungs, jums vārds. Indeed, Paldies, priekšsredētāji kungs. Man tiešām liekas at, atbilstoši, ka Redings kundze atbild komisijas vārdā, jo mans ziņojums balstās uz priekšlikumu, kas tika izstrādāts sadarbojoties tieši ar viņas vadīto dienestu, un tas ir ļoti būtisks priekšlikums, kuram ir diezgan plašas iespējas, ko tas varētu sniegt visai Eiropas ekonomikai. Un pirmais punkts, ko es vēlētos paziņot komisijai, pirmkārt es vēlētos pateikties viņas vadītajiem dienestam par sadarbību tomēr tam jābūt daudz plašāk īstenotam, tam šai informācija ir jāiziet ārpus ģenerāla direktorātam, jo šī informācija ir tik būtiska, it īpaši tādos ekonomiskos apstākļos, kā ar kādiem mēs šobrīd saskaramies. Par ko tad šeit ir runa? Tātad pats jautājums saistīts to, ka valsts iestādes Eiropas Savienībā tērē milzīgus līdzekļus izstrādājumu un pakalpojumu iepirkšanai. 1800 miljārdu eiro tiek tērēt katra gadu iepirkumos. Cik daudz no tā tiek faktiski uh, tērēts, lai pētītu un veicinātu attīstību tām lietām, kas ir nepieciešams mums ikdienā - labāks veselības aprūpe, labāk transporta risinājumi, eh, klimata pārmaiņas un cīņa ar tām izdevumi iepirkumos, uh, Eh, attiecībā uz pētniecību ir mazāk par 1% no kopējā apjoma. Neskatoties uz to, ka esam pieņēmuši Lisabonas stratēģiju, apņemšanos palielināt eh, izdevumu šai jomā par 3%, tad tomēr publiskais iepirkums pirmskomercializācijas posmā šeit ir pats būtiskākais. Ko tad mēs vēlamies panākt? Tas būtu eh, orientēšanās uz to, lai panāktu pieprasījumu pēc šādiem pakalpojumiem, lai inovatīvu uzņēmumu, vienalga vai viņi ir lieli vai mazi, bet ir īpaši mazie vidē uzņēmumi, lai viņi varētu gūt labumu no tā. Un mēs vēlamies, lai šie apzinīgie un izglītotie pircēji arī varētu strādāt pie tā, lai radītu tādu risinājumu, kāds vēl nepastāv un tālāk ir nepieciešams eh, saņemot eh, valsts eh, iestāžu sniegto finansējumu, turpināt darbu pie tā. Iespējams, ka tad izmantot šīs idejas, šos risinājumus, pārcelt nākošajā posmā, jau meklējot viņiem praktisku pielietojumu. Un tad ieguvums, kas mums visiem būtu, tīpaši maziem vidējiem uzņēmēm, saņemot šādu pirms komercializācijas posmā esošu atbalstu būtu tiešām neatsverams. Mēs jau no pieredzes redzam, ka uzņēmumi, pat ja viņi nerada šo um, sekmīgo risinājumu, viņi tomēr var izmantot esošās izstrādes, lai um, izstrādātu cits produkts, ar kuriem var gūt peļņu. Un otrā komisijas iniciatīva, ko es apskatu savā ziņojumā, uh, kurā mēs eh, meklējam šīs iespējas, lai valsts iestādes uzņemtos šo līderu lomu. Tā kā tiešām varētu teikt, ka lēnām rodas šī integrētā politika, tomēr, ko, ko es savā ziņojumā atzīvoju, mums vajadzīga lielāka apjoma šīs apmācības pasākumu, un es domāju, ka gan komisāri, gan viņas kolēģi sapratīs šīs idejas, un parlaments noteikti tad viņu arī atbalstīs. Un noslēgumā priekšsarētāji es eh, varu izmantot atlikušo laiku, vēl arī pieminēt eh, tādu jautājumu. Tātad, pirmkārt, vēlos šai tukšajā zālē paust eh, divus Mm, atsaukties uz diviem, uz, uz diviem nolēmumiem, kuriem nebija dots iespējas eh, viņus paust šeit, jo kas tie, man tiešām jāizsaka nožēl, jo tie ir ļoti labi kolēģi un viņa ieguldījums būtu neatsverams. Un man jāpasakās savam kolēģim, kur, kurš ar mani strādāja, lai eh, šis ziņojums būtu pietiekami augstvērtīgs. Un noslēgumā var teikt, ka cerams, ka visi, gan eh, sabiedrība, gan pilsoņi, gan eh, eh, komerc sektors, gan ekonomika kopumā iegūs no tā. Un tas ir absolūti būtiski turpinot ieguldījumu šajos ekonomiskās krīzes apstākļos. Tad šis priekšlikums ir vēl svarīgāks nekā tad, kad es uzsāku darbu pie tā pirms vairākiem mēnešiem. Paldies! Paldies Harborkungam. Tagad vārds komisārai. Priekšsēdētāji, kungs, es tiešām piekrītu, jo iepirkums pirms kanalizācijas posmā kalpo diviem mērķiem. Tas uh, uzlabo uh, publisko pakalpojumu kvalitāti, bet uh, daudz svarīgāk ir tas, ka tas atver iespējas uh, nozaru pārstāvjiem uzņemties līderu lomu starptautiskos tirgos. Tātad uh, tā ir tiešām pareizi iztērēta nauda. Uh, Un tas ir īpaši aktuāli tagad krīzes laikos, kad mums ir jāpalīdz mūsu uzņēmumiem ieviest praksē pētniecības rezultāts un pēc iespējas labāk uh, eh, izmanto tehnoloģiskus risinājumus un jauninājumus. Es esmu ļoti priecīga, ka referents Hārbāra kungs kopā ar uh, komisiju atbalstīs uh, Tātad to, kas eh, jau tiek gatavots ilgāku laiku, bet ja jautājums ir gatavots un tagad, kad tas nāk eh, un sāk īstenoties, tas jau ir pavisam cits eh, stāsts. Es tiešām ceru, ka parlamenta ziņojums būs svarīgs stimuls un svarīgs elements mūsu pētniecības un jauninājumu politikā izraisīt eh, valsts sektora pieprasījumu pēc inovatīviem produktiem, tas tiešām var daudz mainīt. Un, eh, jo īpaši mūsu MVU. Un tieši šī iemesla dēļ es atbalstu iniciatīvu un apsveicu Hārboru kungu par paveikto darbu. Kādi tad būtu konkrētie soļi, kas mums būtu jāspēr nākotnē? kā tūlītēja atbild uz ieteikumiem ziņojumā var apstiprināt, ka komisija atbalstīs pasākumus, lai veicinātu pieredzes apmaiņu un apziņas radīšanu, un mēs eh, pētīsim, kā varētu uh, radīt stimulus iepirkumu piedāvātājiem, lai ieviestu uh, publiskā iepirkuma uh, projekts pirms, pirms komercializācijas posmā, un komisija jau ir izsludinājusi uh, priekšlikumus, eh, priekšlikumu pieteikšanu un eh, eh, lai veicinātu to, ka valsts iestādes iesaistās šajā jomā. Vidējā un ilgtermiņā mēs uzskatām, ka valdībām būtu jāiekļauj šis pirmskolonizācijas posma iepirkums savā piedāvājumā. Un komisija Eh, to gribētu uzsvērt eh, ko, paziņojumā, kas ir plānots eh, martā šogad. Es piedāvāšu tātad um, IKT uh, attīstības finansējumu, un uh, tas būs minēts šajā ziņojumā. Jūs arī zināt, ka dažas dalībvalsts jau ir uzsākušas eksperimentus ar uh, pilotprojektiem šajā jomā, un turmākajos mēnešos mēs redzēsim vēl vairāk šādus projektus. Un es aicinu komitejas biedrus, bet arī visa parlamenta deputātus uh, doties uz savām valstīm un runāt ar ministriem, runāt ar pašvaldību pārstāvjiem par uh, publisko iepirkumu pirms komercializācijas posmā. Un kopā mēs varēsim kaut ko šeit mainīt. Paldies jums par palīdzību. Paldies komisārs kundzei. Un, uh, vien, un arī vienīgajiem parlamentārietim, kas ir šajā zālē. Tātad balsojums notiks rīt. Tātad uh, nākošā sēde no 9 līdz 13 un no 15 līdz 18 un no 21 līdz 23. Otradien 3. februārī. Un uh, dokumenti ir pieejami gan internetā, gan arī citos uh, vietnēs. Paldies! Šī vakars